rīkojas tagad savas tautas labā, un Eiropas Savienība ir gatava tai palīdzēt. Paldies! Köszönjük! Biztos úr, reméljük, hogy... Az... Paldies, komisār! Mēs tiešām ceram, ka stāvoklis Albānijā atrisināsies, un es gribētu beigt šīs debates ar šo domu. Un tagad mēs pārējām pie nākošā darba kārtības punkta. Komisijas paziņojums par slepenas noklausīšanās skandālu Bulgārijā. Un vispirms es gribētu dot vārdu komisāram Piebalgam. Lūdzu. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, es gribētu pasvītrot, ka Eiropas Savienības uh, likums pasvītro elektroniskās saziņas konfidencialitāti, aizliedzot jebkādu uh, saziņas uh, pārtvēršanu uh, vai noklausīšanos uh, bez attiecīgo lietotāju piekrišanas. Un It īpaši svarīgi tas ir, eh, piemēram, uzņēmēja darbībā. Šādos gadījumos um, noklausīšanos var veikt tikai pie noteiktiem apstākļiem. Un šādu noklausīšanos ir nepieciešams regulēt likumdošanā, un tai ir jābūt samērīgai un eh, atbilstošai tādu mērķu sasniegšanai, kā valsts drošība vai krimināla pārkāpumu sodīšana. Eiropas Savienības likumdošanas pamatprincipi arī šai ziņā ir jārespektē. Komisijai šķiet, ka Bulgārijas likumdošana atbilst manas minētajām prasībām. Likums par īpašajiem izmeklēšanas līdzekļiem un likums par elektronisko saziņu paredz atbilstošus mehānismus, uh, likumīgai personas eh, datu apstrādei un izmantošanai, nodrošinot pamatiesības. Šeit jautājums ir par tiesisko normu piemērošanu. Un tā ir Bulgārijas varas iestāžu prerogatīva nodrošināt, lai tiesiskās un procesuālās garantijas, kas ir iestrādāts Bulgārijas likumdošanā par īpašajiem izmeklēšanas līdzekļiem tiek respektētas. Komisija pasvītro nepieciešamību dalību valstīm respektēt pamatiesības un procesuālās garantijas atbilstoši tiesiskumam īstenojot Eiropas Savienības likumdošanu. Komisija saprot, ka Bulgārijas varas iestādes ir veikušas atbilstošos pasākums, lai pārbaudītu to, cik likumīgi ir izmantoti īpašie izmeklēšanas līdzekļi un konstatētu, vai informācija, kas tikus publicēta presē, ir iegūta ļāprātīgi izmantojot īpašos izmeklēšanas līdzekļus. Komisija par cik nav saņēmusi nekādas sūdzības par elektroniskās komunikācijas un saziņas noklausīšanos tomēr turpinās sekot esošai situācijai, lai nodrošinātu atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai. Paldies priekšsēdētāji! Paldies komisāru kungām! Un tagad es došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem. Vispirms tautas partijas grupas vārdā Busutilkungs. Trīs minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu parunāt par diskusijām Libe komitejām. Un komitejā bija diskusijas par šo leģitīmo likumīgo instrumentu, ko var izmantot cīņā pret likuma pārkāpumiem un ir pierādīts, ka, pierādījies, ka Bulgārija ir apņēmusies nopietni cīnīties pret korupciju un organizēto noziedzību, un mēs Tā sen jau esam to lūguši darīt, un likumdošanā paredzētie pasākumi ir jārealizē likumīgi un leģitīmi, kā mēs to arī sagaidām. Likumā ir noteikts, ka telefonu sarunu noklausīšanos var pieprasīt tikai prokuratūra vai tiesības sargājošās institūcijas, kā piemēram policija un valsts drošības iestādes, ja tām ir aizdoms, ka atbilstošā persona ir iesaistīta krimināli noziedzīgos nodarījumos, un ja ir saņemt tiesneša atļauju. Likums par īpašo izmeklēšanas līdzekļu izmantošanu nosaka, ka šos pasākumus var izmantot tikai un vienīgi, lai cīnītos pret organizēto noziedzību vai aizstāvētu valsts drošību. Iegūtā informācija ir jāuzglabā konfidenciālā veidā un tā ir jāizmanto tikai likumā noteiktajā kārtībā. Bez tam Bulgārijā ir paredzēta parlamentārā uzraudzība šīs sistēmas izmantošanā, līdz ar to likumdošanā ir tiesiskās aizsardzības līdzekļi, it īpaši attiecībā uz pilsoņu privātumu un datu aizsardzību. Līdz ar to nerodas jautājumu vai šaubu par to, ka būtu pārkāpts likums. Tādēļ šo metožu apšaubīšana uh, nozīmētu bezatbildīgu uzbrukumu dalību valsts centieniem cīnīties pret organizēto noziedzību un korupciju. Jo šādi uzbrukumi nodara kaitējumu Bulgārijai, jo šī cīņa ir ļoti svarīga Bulgārijai, it īpaši ņemot vērā tās perspe perspektīvo iestāšanos Schengenas uh, telpām. Paldies! Paldies Busutilkungam un tagad došu vārdu uh, Svoboda Hanskundzei, sociālistu un demokrātu vārdā. Thank you, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāji. Es šajā parlamentā biju viens no tiem, kas iestājās par Bulgārijas iestāšanos Eiropas Savienību, un es esmu ļoti priecīgs, ka tā ir kļuvusi par dalībvalsti. Taču es esmu vīlies eh, tajos pasākumos, ko ir īstenojis Bulgārijas valdība. Jā, Bulgārijā ir korupcija, ar to ir jācīnās, un mēs arī pilnīgi atbalstam to, ko sacīja komisārs ka Bulgārija arī jābūt līkumiem, kas attiecas uz uh, sarunu noklausīšanos. Komisārs bija ļoti uzmanīgs savos izteicienos. Viņš, izteicienos, viņš sacīja, ka Bulgārija šķiet izpilda prasības. Taču vai šie pasākumi ir proporcionāli? Triju gadu laikā, laikā no 600 noklausīšanās stundām 2008. gadā e, noklausīšanās stundu skaits ir pieaudzis līdz 6000. E, Vai e, šī noklausīšanās ir novadusi pie kādu cilvēku vešanas tiesas priekšā? Bet kādi ir šie kritēriji? Kāpēc tad viss netiek nodots tiesu iestāžu ziņā? Uh, kāpēc premjerministrs ar, ar to rīkojas, ko viņš ar šādu veidu informāciju dara. Es gribētu, lai komisārs tiešām papētīja, kād, kāds ir novērošanas process, kas notiek ar pārējiem datiem. Parlamentā un arī Bulgārijas plašsaziņas līdzekļos izskaz, izskanēja informācija, ka pastāv bāžas par to, ka, š, ka šie dati netiek pienācīgi aizsargāti, no jau tie ir noplūdināti. Un te ir runa arī par Bulgāriju un Rumāniju. Ja jūs paraugāties, kas notiek Bulgārijā, tad eh, jūs nepārsteigs tas, ka uh, eh, dažas Eiropiešas, daži Eiropieši kritizē šo valstu iestāšanos Eiropas Savienībā. Ir jāpārtrauc šāda veida nepareizā likuma īstenošanu. Un jāpārtrauc šī negodīgā prakse, uh, jābūt ir caurskatāmiem procesiem, jo es uzskatu, ka šāda veida noklausīšanās ir vismaz Eiropas Savienības gara eh, pārkāpšana. Liels paldies! Stojanova kungs, jūs eh, pavidzinājāt savu zilo kartīti. Please, Mr. Kovačev. Lūdzu, Kovačev kungs. Svobodas kungs, man jums ir jautājums. Jūs runājāt par 2008. un 2010. gada datiem. Kur jūs ieguvāt šādus datus par noklausīšanos? Un vai jūs uzskatāt, ka šie dati ir pareizi? Jūs sacījāt, ka eh, vieni līdz divi procenti gadījumu tika izmantot šī informācija tiesas procesos. Uh, bet eh, mūsu rīcībā situ, mm, dati, ir, dati par personām, kuras tik noklausītas, ir pilnīgi atšķirīgi. 2010. gadā 40% ir devušies, ir nonākuši tiesas priekšā, un vēlāk vēl vairāk. Mūsu rīcībā ir dažāds gaļa no Bulgārijas avotiem, bet tad varbūt komisija varētu noskaidrot, kam ir taisnība. Bet cik man ir zināms no dažādiem Bulgārijas avotiem, ir ļoti neliels īpatsvars, eh, kad eh, šīs noklausīšanās tiešām ir novedušas pie eh, ties, tiesāšanās. Tas ir tas, kas mums ir zināms, šāda ir informācija, kas nonākus mūsu rīcībā no dažādiem avotiem. Uh, Tā ir informācija no pašas Bulgārijas, un es domāju, ka komisijai tā būtu jāpārbauda. Kāpēc skandāls ir Bulgārijas? Skandāls nav šeit. Mēs šeit spriežam par uh, skandālu Bulgārijā, un es domāju, arī tas būtu apspriežams, kāpēc tā ir. Slobodas kungs, vai jūs uh, pieņemat uh, zilo kārti no jūsu kolēģis Tojanov kunga? Lūdzu, Tojanov kungs, saka priekšsēdētājs. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Pavisam īsts jautājums. Jūs runājat par izmeklēšanu, ko ir īstenojis iekšliet ministrija. Tā ir, taču tā bija sociālistu valdība, kas nolēma to īstenot, un tie savukārt ir jūs politiskās grupas locekļi. Look. <laughs> Tā te vienmēr ir runa par politisko partiju. Arī Busutilkums uz to labprāt norāda, bet te ir runa no manā, manā skatījumā par Eiropas Savienības uh, likuma ievērošanu, jūs pieminējāt iekšlietu ministriju. Un otrkārt, svarīgi ir tā, tas, kā tas tiek izmantots. Jūs varat izmantot to pašu instrumentu ierobežotā veidā vai arī izmantot to ļoti plaši un atkārtošos. Bet te ir tas jautājums tiešām, kas notiek ar tiem datiem, ko ir apkopojusi iekšlietu ministrija? ja tiek turēti tik daudz dati, kas netiek nodoti izmeklētāju ziņā, prokuroru ziņā, tad, tad kā tam jēga? Un te jau var runāt par nelietīgu izmantošanu. Paldies! Paldies! Turpina priekšstādātājs. Nākošais runātājs ir Diena Voles. Divas ap pus minūtes lūdzu. Lielas paldies priekšsādātāji! Paldies, komisār, par jūsu ļoti piesardzīgo paziņojumu. Tie, kas man pazīst, parlament, pazīst parlamentā, tie, kas zina man 12 gadu ilgo darbu, zina, ka es esmu bijusi arī ļoti piesardzīga. Bet e, būdama viceprezidenta pirms gada šajā prezidentā es tiku aicināta pārbaudīt tiesiskuma situāciju Bulgārijā mūsu tiesiskuma programmas ietvaros. Un te no drošības uh, akcents ir pārlikts uz tiesiskumu. Un no savas vizītes Bulgārijai sasaros uh, eh, lielo Bulgārijas tiesnešu interesi tajā, ko mēs darām Eiropas Savienības līmenī. Pagājušajā nedēļā mani pārsteidza kad mani Briselē apmeklēja uh, daži cilvēki, kas runāja par to, ka uh, cilvēki naktī Bulgārijā tiek traucēti, ka viņus apmeklē slepeno dienas pārstāvi. Man tas ir kaut kas ļoti nesaprotams, un man arī nērti par to runāt. Neskatoties uz to, manā skatījumā tāpat kā sacīja Svobodas kungs, ka pašreizējā pašreizējie tiesību akti par telefonu sarunu noklausīšanos ir pamatoti. Taču neatkarīga organizācija oficiāli izskatīja šos tiesību aktus un tagad e, to īsteno parlamenta iestādi. Un šķiet, ka ir palielinājies noklausīšanās apjoms, un tas norāda uz to, ka tiesneši ātrāk piešķir šādu noklausīšanās iespēju. Viens no iemesliem, kāpēc es gribu runāt, ir jautājums, kas saistīts ar pilsoņu institīvu. Izskatās, ka pilsoņus spiež parakstīt viņu iniciatīvu. Mums ir jāīsteno pilsoņu iniciatīvu nākošu gadu. Un te nu, mums ir arī jābūt ļoti uzmanīgiem mūsu debatēs. Paldies! Paldies! Saka priekšstādātājs. Paškā. Un tagad Brīvības un demokrātijas partijas vārdā Paška kungs. Paldies! īpašo izlūkošanas līdzekļu izmantošana, tas ir arvien bijis ļoti jūtīgs jautājums. Valsts varas to izmanto ne tikai, lai vēršo, vērstos pret kriminālo noziedznību, bet arī, lai apspiest politisko opozīciju. Bet situācija Bulgārijā ir īpaša. Dati, kas iegūti izlūkošanas ceļā, ja tie nokļūst medijos, plašsaziņas līdzekļos, tad, nu, jāsaka, ar, tur kaut kas nav kārtībā. Ministru prezidents turklāt sacīja, ka valdības pārstāvji to izmantojuši, lai cīnītos, e, ka viņi ir noklausīti, tāpēc, ka notiek cīņa pret koru, korumpētību, bet vai tiešām viņš neusticās. Un situācija Bulgārijā ir tiešām īpaša. Es domāju, ka mūsu Bulgārijas kolēģiem vajadzētu palīdzēt, lai likumdošanas izmantošana uzlabotos. Kārķo jugot, mert, ha mindenki, ha... Es atvainojos, es diemžēl nevaru dot jums vārdu, ja esat pacēlis zilo kartiņu, jo visi vēlas kaut ko atkal teikt un piebilst, un pie šāda diskusijas mehānisma mēs nekad nebeigsim. Lūdzu, Izsakieties tikai tad, kad ir pienākusi jūsu kārta. Un tagad nepievienojušos deputātu vārdā Stojanov kungs pusotra minūte. Dāmas un kungi! Bulgāriem ir teiciens par to, ka zagļi ir noķēruši zagli, jo šī partija, trīs partiju uh, koalīcijā bija skaidri redzams, uh, ka uh, mafijas pārstāvi ir infiltrējušies uh, uh, valdībā un uh, Jāsaka, ka mēs tagad vērojam, ka tie ir vilki avju ādās, un es eh, gribētu norādīt, ka eh, jūsu sociālistu varas laikā policija eh, piekāva demonstrantus un jūsu laikā žurnālists Ugņans Stefanovs tika piekāts gandrīz līdz nāvei un tagad jūs sūdzaties par cenzūru. Jūsu varas laikā sociālisti mafija bija visvarēna un pilsoņiem nebija tiesības. Tiesas varēja nopirkt un pārdot. Uh, nacionālās intereses eh, tika nodotas, un tagad jūs cenšaties izmantot šīs debetas, lai novērstu Bulgārijas pievienošanos Schengenai, un es domāju, ka jūsu valdība ir krimināla. Jāsaka, ka vēlētāji nav akli, un jums neizdosies no tā izvairīties. Paldies! Tagad došu vārdu atsevišķiem deputātiem. Un kā nākamais runās Kovačev kungs. Ne, es atvainojos, Nadaičevs kundze. Trīs minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, dārgie kolēģi. Ikvienas debatas šeit atspoguļo Eiropas pilsoņu intereses, tomēr šodien mēs redzam, kā Eiropas līmeni var izmantot, lai sasniegtu korumpētus politiskos mērķus atsevišķas valsts kontekstā. Mēs nevaram Eiropas līmeni aizvietot ar nacionālo līmeni, jo es domāju, tā ir nacionāli bezatbildīga pozīcija, un tas ir pretrunā tām vērtībām, par kurām Bulgārijas pilsoņi balsoja, uh, ievēlot uh, savus pārstāvjus Eiropas parlamentā. Protams, ir jāievēro konstitucionālās tiesības, tomēr ir zinām robeža, aiz kuras apšaubāmas cilvēku grupas un intereses sāk realizēt pilnīgi citus mērķus, vēloties diskreditēt Bulgāriju, tās valdību, cenšoties it kā cīnīties pret korupciju. Es gribētu pasvītrot dažas lietas. Uh, tiek eh, apgalvots, ka eh, vairāki, ka noklausīšanās gadījumu skaits ir dubultojies. Oficiālā statistika ir atšķirīga, bet es gribētu uzdot citu jautājumu. Kopš kura laika noklausīšanās gadījumu skaits ir kļuvis zināms? Kopš tā laika, kad uh, valdība sāka eh, realizēt caurskatāmības un atklātuma politiku. Otrakārt, šeit gāja runa par neatkarīgu struktūru, kas seko īpašo izmeklēšanas līdzekļu izmantošanai, bet šī struktūra nekad nav funkcionējusi. Bulgārija ir parlamentārā republika un pilnībā respektējot uh, Bulgārijas konstitūcija tika izveidota īpaša parlamentārā komiteja, kas seko šo īpašo izmeklēšanas līdzekļu izmantošanai. Šajā komitejā ir visu politisko partiju pārstāvju un lūdzu atcerieties, ka nevienai politiskai partijai nav tiesību vadīt šīs komitejas darbu. Bulgārijas likumdošana nodrošina visas garantijas, lai likumīgi varētu tikt izmantot visi arī īpašie izmeklēšanas līdzekļi. Jāsaka, ka ir ļoti grūti uzbūvēt kaut ko pozitīvu no nekā, bet tomēr interesanti redzēt, kā daži Bulgārijas pārstāvis demokrātiskākajā Eiropas institūcijā tiecas sasniegt pilnīgi citus mērķus nekā tos, kur dēļ mēs esam šeit. Paldies! Nākamais runātājs - Morājas kungs, divas minūtes. Priekšsēdētāja. Man šķiet, ka vienmēr ir tāda nērtības sajūta, kad kāda dalība valsts mazgā savu netīro veļu šeit visu acu priekšā. Un es tāpat kā Voleses kundze gribētu teikt, ka apvienotās karalistes vald valdība arī uh, pārcieta, teiksim, šādu izmeklēšanas procesu, kad gāja runa par nelikumīgām cilvēku aizturēšanām un viņu spīdzināšanu. Tas bija ļoti nepatīkami, bet es aktīvi piedalījos šajā izmeklēšanas procesā, jo tas bija nepieciešams, lai tas tiktu atklāti izmeklēts visā Eiropas līmenī. Un kādēļ mēs esam šeit? Ne jau Bulgārijas dēļ, bet mēs esam šeit tādēļ, ka mēs esam kopiena, kas balstīta uz vērtībām. Un tādēļ komisāri izvirzītie jautājumi, un es citēju, ka noklausīšanās ir jāizmanto tikai ārkārtas situācijās, un Es kā jurists zinu, ka noklausīšanos ir izmantota tikai kā ārkārtas līdzekli, un tas ir viens no tiem jautājumiem, jautājumiem, kas, tā, no tām lietām, kas ietiek izmantota nesamērīgi un nevietā, tā vietā, lai kļūtu par palīgu cīņā pret organizēto noziedzību, kas, protams, ir ļoti svarīgi Bulgārijā un arī citvietē Eiropas Savienībā, kļūst par valsts ieroci. Un ir vienalga, kur politiskā partija uzsākus šīs debatas. Tā kļūst par ieroci, kas tiek ļaunprātīgi, var tik ļaunprātīgi izmantots. Un tādēļ es gribētu teikt, ka šī situācija nav unikāla Bulgārijai. Rītā varbūt arī kāda cita dalība valsts, par kur mēs runāsim tieši tādā pašā sakarā. Es gribētu vaicāt kolēģiem no visām politiskajām partijām šajā parlamentā, vai kāds ir gatavs teikt, ka nesamērīga un nepiemērot noklausīšanās paņēmienu izmantošana ir vai nav notikusi. Ja jūs gribat apšaubīt uh, kādus skaitļus, tad jautājums ir, vai kāds apšauba, ka ir ļāprātīgi izmantot šī metode, jo mums ir jārunā ļoti piesardzīgi par šiem jautājumiem, un es neesmu redzējis nevienu ka kāds būtu teicis, ka nesamērīgi šīs metodas izmantošana nav notikusi. Priekšsēdētājs pārtrauc runātāju, eh, jo viņš ir pārsniedzis savu uzstāšanās laiku. Es tiešām gribētu lūgt ievērot jums atvēlēto laiku. Patino kungs. Labi. Itālijā noklausīšanās, noklausīšanās pasākumi tiek izmantoti, lai cīnītos pret mafiju. Tāpat arī uh, pret Berlusconi, tie tiek izmantoti gadījumos, ja viņš tiek apsūdzēts, piemēram, prostitūcijas eh, izmantošanas gadījumā, kas vēl, pro, protams, nav pierādīts. Bulgārijā turpretī šie pasākumi tiek izmantoti, lai kriminalizētu opozīciju, lai radītu kā bailes, un tas tiek darīts arī ņemot vērā, ka būs pašvaldību vēlēšanas. Jā, tas, protams, pārkāp cilvēku tiesības, un tas rada situāciju, kad tiek izmantot sociālā vara, un Eiropai būtu ļoti uzmanīgi jāvēršās pret šo situāciju, lai mazinātu kaitējumu, kas var rasties no šādas situācijas un šādas valdības rīcības. Paldies! Paldies! Vārds Štrāsara kungam divas minūtes lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, es uzmanīgi klausījos šai, šīm debatēm un arī debatēs, kas bija par Albāniju. Kāda ir atšķirība? Tur ir centieni rast saistošu toni, šeit virkne pārmetumu, kas vispār nav pierādīti. Tur ir mērķis, lai abas lielās partijas apvienotos šeit mērķis no jūsu puses, no dažu puses, ka tiek iedzīts ķīlis starp abām lielajām pusēm, politiskajām partijām. Tur vēlme rast iespēju sastrādāties ar iedzīvotājiem šeit. Runa, diemžēl, ir par to, ka daļa parlamenta atkal apsūdz Kāpēc jūs to darāt, dāmas un kungi? Kāpēc es no jums nedzirdu nevienu faktu, bet šķiet, ka mēs mūs informēja no kādiem avotiem, mēs kaut ko dzirdējām. Ja tas tā ir, kāpēc tad jūs neiet uz attiecīgajām komitejām šeit parlamentā? Kāpēc jūs neiet uz drošības komiteju? Kāpēc jūs neuzdodat jautājumus komisijai? Nē, jūs radat šeit publiskas debates, jo jūs tās izmantojat politiskiem mērķiem. To mēs gribam noraidīt, to mēs nevēlamies. Mēs nesaprotam, ka tādā veidā aiz Bulgārijas valdības un sabiedrības muguras tiek diskutēts. Ja ir kaut kas, ko pārunāt, tad es jūs aicinu to darīt attiecīgajās komitejās. Un tas taču ir pašsaprotami. Tas ir valsts tiesiskums, uh, ir jābūt funkcionējušai tiesu sistēmai, un tas ir paš, pats par sevi saprotams, jo tās ir jūtīgas lietas. Ir jābūt parlamentārai kontrolai, ko šī valdība ir ieviesusi, kurā visas parlamentārās frakcijas ir pārstāvēts, un es esmu pār, pa, priecīgs, ka Malstroms kundze jau sacīja, ka Tā ir iekšēja diskusija, un arī komisārs skaidri norādīja, ka Bo Bulgārija ir spērus visus nepieciešamos soļus. Paldies! Paldies! Es redzu, ka daži ir pacēluši silo kartiņu. Te bija cilvēks, kurš filmēja Un, un viņš arī vāca parakstu, un viņš sacīja, ka viņš esot no Bulgārijas delegācijas. Es nezinu, tā kā šeit ir Bulgārijas pārstāvi, šie tomēr savādi, ka kāds ienāk te un filmē, un tad vāc parakstu varbūt. That... Viņš filmēja parakstu lapu uh, pieejas, un šie savādi, ka tā, to, tādu situāciju nevajadzētu pieļaut. Meg, megérdeklődöm. Priekšstādātājs turpina. Es noskaidrošu, kāda bija šī situācija un spēršu attiecīgos soļus. Tie, kas vēlas izteikties, izmantojot zilo karti, lūdzu ne, nenovilciniet laiku ilgāk. Jotava skūdze, viena minūte lūdzu. Тази diskusija dnes не е само за masovite poslušanje. Priekšsēdētāja kungs, Šodienas diskusijas ir saistīta, saistīts ne tikai ar telefonu sarunu noklausīšanos Bulgārijā, bet par vispār uzbrukumu pilsoņu tiesībām Eiropā. Un eh, tā ir Bulgārijas iekšēja lieta. Bulgārija arī tā ir jārisina. Bulgārijas parlaments ir attiecīgi uh, īstenojas eh, Bulgārijas tiesību aktus. Un eh, jums ir taisnība, ka jūs sakāt, ka problēma ir ar īstenošanu. Tad jautājums ir šāds, ko jūs darīsiet, lai novērstu Eiropas Savienības tiesību aktu nelietīgu izmantošanu? Mans jautājums arī ir eh, arī Svobodas kungam. Jūs pieminējāt arī direktīvu 7448 Un uh, bieži vien individuālās uh, privāta personas nemaz nevar sevi aizsargāt tiesā. Un uh, jo vairāk tiek īstenot noklausīšanās, jo mazāk ir iespēja, ka tā tiek liederīgi izmantot tiesā. Uh, Komisāra kungs, īpašas izmeklēšanas tehnikas ir ļoti svarīgas cīņā pret eh, noziedzību, un mēs aicinām jūs novērot, cik ties, tiesiski tās tiek izmantots eh, tiesiskās sadarbības eh, kontekstā. Paldies, Ilčev kungs, uz divām minūtēm. Sanimērs Ilčevs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. īpašo izmeklēšanas pasākumu izmantošana ir pieaugusi spēkā, un tāpēc cilvēkus tās, cilvēkos tas rosina pāžas. Un īpašā uh, iestāde, kas izskata uh, šos noklausīšanās gadījumus, arī ir paudus kritiku, un es aicinu komisāru palasīt tā, tās secinājumus. Un kā būtu ar eh, tiem, kuri ne, nezina, kāds ir tas grūti rodamais līdzsvars starp drošību un brīvību, starp sabiedrības un individuālo personu interesēm. Varbūt te varētu aizpildīt zināmas trūkums tiesību aktos. Ir skaidrs, ka slepeni iegūtā informācija Patvaļā, patvaļīgi ir iegūta informācija, arī novad pie tā, ka tā tiek nelietīgi izmantota, tā tiek noplūdināta. Un šāda telefona saruna noklausīšanās nav vienmēr pamatota. Bulgārijas likuma īstenotāji ir aizgājuši tik tālu, ka tagad jau uh, uh, politiķi pauž savu viedokli par sistēmas uh, loģiskumu un tiesiskumu, nevis uh, tiesu iestāžu pārstāvi. Un šī neskaidrība ir tieši tā, pret kuru mums ir jācīnās. Mums jās, jācīnās par pamatiesību ievērošanu, par uh, tiesībām uz privātumu. Uh, Un jāatgādina, ka Stokholmas programma nav muzeja eksponāts. Tā ir programma, kas paredzēta Eiropas brīvības, tiesiskuma un drošības telpas nodrošināšanai. Ja nav drošības, tad eh, te nav arī nekādas brīvības un tiesiskuma. Paldies, saka priekšsēdētājs Kovačeva kungs. Vārds jums godātais priekšsēdētāji, kungs, komisāri, kolēģi. To, ko mēs dzirdējam no komisijas, tas, ko dzirdējam no komisijas, apliecina to, ka, ka Bulgārijā izmantotā telefonsaruna noklausīšanās ir saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem. Katrai dalībvalstī tomēr ir jānodrošina pamatiesības, tā skaitā arī procedurālās tiesības tās pilsoņiem. Tad kas ir izraisījis šīs debatas šodien? Vienkārši atbildi. Eh, Vēlēšanu kampaņa jau ir sākusies. Un tā te izraisās arī Eiropas parlamentā. Vienīgais mērķis ir panākt šķelšanos. taču Eiropas Savienības iestādes var būt pārliecināts, ka triju galveno partiju pārstāvji eh, Bulgārijā tika arī apsūdzēti korumpētībā. Un, un te varētu uzdot uh, dažus jautājumus, uz kuriem atbildes netika dotas. Daži kolēģi, kas ir pametuši šo telpu, vadās no idejas pēc iespējas vairāk kaitēt Bulgārijas valdībai. Mēs, Bulgāri, šodien stājamies pret Bulgāriem šai plenārsēdē, tā vietā, lai strādātu kopā. Šodienas valdība piedzīvo grūtu periodu, ņemot vērā tās pagātni. Un mērķis ir ne tikai diskreditēt valdošo partiju, bet arī pašu valsti mūsu Eiropas pa partneru acīs. Tas, kas norisinās šodien šeit, ir apkaunojoši. Un to var tikai nožēlot. Pēdējo dienu laikā Bulgārijas kolēģi no opozīcijas ir atainojuši situāciju. Bulgārija ir ļoti tumšās krāsās. Te ir runa par nabadzību, par eh, bādu, par tumsonību. Tie ir skaidri politiski centieni diskreditēt Bulgāriju. Taču nav bijušas arī uh, nekādas organizētās noziedzības uh, uh, darbības pret politiķiem. Mēs esam veidu, izveidojuši vislabāko vidi investīcijām Bulgārijā. Un uh, Nacionālais parlaments arī piedalās visos Eiropas procesos kā uzticams partners. Un es vēlreiz gribu, uh, gribu paust uh, nožēlu par to, ka mēs šeit terējam laiku Bulgārijas pirmsvēlēšana kampaņas dēļ. Lielas paldies, saka priekšsēdētājs. Un tagad gribētu dot vārdu, vārdu Inčiju kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Nelegālo telefonu sarunu noklausīšanās Bulgārijā ir bīstam. Vēl bīstamāk ir tas, ka šis nav vienīgais gadījums Eiropas Savienībā. Komisāra kungs, šīs debates tikpat labi varētu risināties par citu dalībvalsti Rumāniju. Privāto sarunu noklausīšanās 2011. gadā Rumānija ir iespējama bez jebkādiem juridiskiem šēršļiem. Kaut arī Eiropas tiesība akti aizliedz jebkādu mm, uzbrukumu privātumam. Diskusijas ar politiķiem un žurnālistiem tiek plaši ierakstīts, tāpat arī kā opozīcijas partijas iekšējās sanāksmes, un tas attiec arī uz eh, tiesnešu sanāksmēm. Šeit tiek pārkāptas pamatiesības, un prokuroru galvenā izmeklēšanas metode ir telefons ar un nelegāla noklausīšanās. Un uh, tas attiec uz telefonu sarunu noklausīšanos uh, varas uh, pretinieku gadījumā. Šī situācija tiešām rosina bažas, un es aicinu uzturēt demokrātiju un tiesiskumu abās dalībvalstīs. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, saka priekšsēdētājs. Tagad gribētu dot vārdu Uručeva kungam. Divas minūtes. Благодаря, господин председател, господин комисар, уважаеми. Paldies, priekšsēdētā komisāra kungs. Dārgie kolēģi, Eiropas komisija ir paziņojusi, ka Bulgārijas valdība ir izrādījusi apņēmību izskaust organizēto noziedzību un korupciju, un šī ir pirmā reize, kad ir ticis panāks reāls taustāms progress, un tas ir tas, ko ir vēlējušies arī Bulgārijas vēlētāji, kad viņi devās uz pie vēlēšanu urnām 2009. gadā. Tiek izmantoti likumīgi līdzekļi, lai atklātu noziegumus un veiktu izmeklēšanu. Organizētā noziedzība ir ļoti bagāta ar resursiem. Un tā ir baudījusi nesodāmību daudzu gadu garumā, bet tagad eh, viņi cenšas atmaksāt par nodarīto uh, kaitējumu. Tādēļ viņi izplata diskreditējošus materiālus un informāciju, kas iegūta noklausot, nelikumīgi noklausoties sarunas, un viņi manipulē ar to. Mēs redzam, ka uh, cilvēki piegādā masu mēdījiem dažādus ierakstus, dokumentus. Patiesībā valstī valda histērija. Un tas drīzāk izklausās, ka it kā mēģinājumi identificēt patiesību tomēr Patiesībā mēs novērojam dažādu kriminālo grupējumu interešu realizēšanu. Bulgārijā nav noklausīšanās uh, sarunu noklausīšanās skandāla. Bulgārijā ir centieni diskreditēt likumīgu valdību un kavēt to cīņā pret organizēto noziedzību un korupciju. Krimināli noziedznieki tagad cenšas gūt labumu no savām darbībām, it īpaši ņemot vērā pirms vēlēšanu gaisotni. Paldies! Tālāk došu vārdu Kalfinu kungām. Vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu pateikt dažus vārdus komisāram Piebalkungām. Eh, mēs redzām ļoti daudz propagandas. Eh, šeit ir dažādu koalīcijas partneri, ir nacionālisti, kas uzbruk. Viņi iesniedz eh, ziņojumu Bulgārijas parlamentā, kurā bija teikts, ka valdība informāciju pirms tā tiek nosūtīta uz tiesu cenzē, filtrē. Tas bija ziņojums, kurā tika apgalvots, ka valdība nespēja nodrošināt privātās informācijas konfidencialitāti un ka tā nopludina informāciju mēdījiem. Šajā manas pieminētajā ziņojumā tika minēts, ka esot bijuši cilvēktiesību pārkāpumi ka tikuši pārkāpti vairāki pamatprincipi, un komisijai būtu jāsalīdzina Bulgārijas likumdošana un tās piemērošana ar to, kas tiek prasīts citās dalībvalstīs. Mēs negribām, lai te būtu propaganda vai ideoloģija. Paldies! tiešām ir jau vēls, un mēs esam pārsnieguši visus mums atvēlētos laikus, tādēļ nevaru dot jums vārdu, izmantojot zilo kartiņu. Un tagad došu vārdu Nainskī kungām. Pusotra minūte, lūdzu. Благодаря ви, господин председател. Това, че... Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu viena no pēdējām runātājām, uh, šo debašu sarakstā, tādēļ man ir iespēja mēģināt rezumēt šīs dienas debatas. Šīs it kā bija debatas par noklausīšanos, te neiet runa par to, ka mēs būtu pār vai pret kādu konkrētu ministru. Šīs ir debatas par Eiropas principiem un vērtībām, un tas ir tikai dabiski, ka tās notiek šeit, Eiropas parlamentā. Tās ir debatas par brīvību, cilvēktiesībām, demokrātiju, tiesiskumu, un tādēļ tas nekādā gadījumā nevar būt iekšzemes jautājums. Jau kopš Berlīnas mūra krišanas mums ir jāsaprot, ka ja cilvēki zaudēs ticību Eiropas vērtībām, mēs pazaudēsim visu, mūsu cilvēki pazaudēs visu. Otrakārt, šīs dienas debatas ir par taisnību. Taisnība nevar būt labēja vai kreisa. Tā nevar būt puspatiesība. Patiesība ir viena un absolūta. Tas ir, mums ir skaidri jāidentificē. Bez tām šīs dienas debatas ir par atbildību, kas jāuzņemas patreizējai valdībai, vai par ko būtu jāatbild iepriekšējai valdībai vai eventuāli nākamajai, jo tieši patreizējā valdība ir atbildīga savu pilsoņu priekšā. Visam pārējiem nav nekāda sakara ar demokrātiju. Paldies! Es atvainojos! es eh, nepareiz izrunāju jūsu vārdu un eh, tomēr mēs tagad pārējām pie brīvā mikrofona procedūras. Mums ir seši runātāji sarakstā brīvā mikrofona procedūrā. Došu vārdu Ivānovs kundzē vispirms. Vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji, godātie kolēģi! Pēc visu tā, ko šeit dzirdējām, es varu pateikt tikai to, ka mums bija jāpieredz tas, ka Bulgārijas opozīcija centusies iekšējās politiskās debatas pārnest uz Eiropas parlamentu. Jo pie varas esošās pārtīs eh, cenšas diskreditēt eh, savus eh, pretiniekus Eiropas acīs. Kam taisnība, kam nav taisnība, tas nav būtiski tomēr. Mums būs jāatcerās, ka šodien izskanēja daudz apvainojumu. Dargie kolēģi no opozīcijas, ja jūs nespējat būt konstruktīvi un korekti attiecībā uz Bulgārijas valdību, ja jūs nespējat sniegt ekspertu ierosinājumus, tad lūdzu vismaz nestāviet ceļā tiem, kur cenšas būt konstruktīvi un objektīvi. Paldies Ivanovs kundzei. Viganīna kungs. Lūdzu. Priekšsētā es negribēju piedalīties brīvā mikrofona procedūrā, bet par cik jūs man nedavāt iespēju izteikties izmantojot zilo kartiņu, es gribētu reaģēt uz Štraserkungu teikto. Štraserkungs, es nevaru piekrist tām, ka nav pieejami dati par to, cik daudz īpašo izmeklēšanas paņēmienu, ga, izmantošanas gadījumu ir bijis. Uh, ir piereģistrēts 15946 gadījumi, kad ja tās tikšu izmantot, un tikai 1800 apmēram ir nonākuši līdz tiesvedībai. Gandrīz 16 tūkstoši apstiprinātu Izmantošanas gadījumi nozīmē, ka 5 līdz 10 procenti no Bulgārijas iedzīvotājiem viņu sarunas tikušas noklausīs 2010. gadā. Štraserkungs, vai jūs darat šādas lietas Austrijā, vai jūs piekristu, ja savā valstī jūs redzētu, ka tiek realizēta šāda praksa, ka tiek noklausīta apmēram 5 līdz 10% no visiem iedzīvotājiem? Mēs runājam par brīvību un demokrātiju ikvienā Eiropas Savienības dalību valstī, tādēļ mums ir jāapspriež šis jautājums šeit, Eiropas parlamentā. Paldies par Vānaus kundzu lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Es gribētu vaicāt, vai komisija zina, ka 27 gadījumos Strasbūras cilvēku uh, eh, tiesību tiesā uh, prasītāji tika atzīti, prasītāji uh, protesti tika atzīti par pamatotiem, un tās visas bija sūdzības par policijas uh, pilnvaru pārsniegšanu, eh, tālāk par sabiedrības iniciatīvu. Daudz cilvēki atsauc savus parakstus, jo viņi piedzīvoja represijas, kas tika vērstas pret viņiem. Tie, kas ir valdošās partijas ienaidnieki, tiek pasniegti kā sabiedrības ienaidnieki. Tas mani uztrauc. Vakar kad mūsu vadība uh, tikās ar Get partiju, un mēs uh, Eh, mums tika prasīts, lai mēs atsauktu savu mutisko jautājumu. Kādus pasākums komisija ir iecerējusi veikt, lai atjaunotu eh, civilu tiesības Bulgārijā? Tā nav tiesība, diskusijas par Bulgāriju kā tādu, bet tās ir diskusijas par cilvēku tiesībām. Paldies! Tagad es došu vārdu Hansam Pīteram Mārtenkungam. Paldies, priekšsēdētāji! Vēlējos teikt, ka tas ir nožēlojami. Tad, kad mēs cenšamies uzturēt dzīves parlamentārās diskusijas, ja mēs nevaram izmantot zilas, zilās kārtiņas, zilo kārtiņu iespējas, tas ir nožēlojami. Varētu būt kvalitatīvāks uzlabojums šajās diskusijās, bet jūs jau varat neklausīties, priekšsēdētāja kungs. Nu, nav jēga, un tas ir bezjēdzība. Tas būtu tik kā kolēģi ir teikuši, tās ir tā kā karaoke spēlītes, mēs mēģinam noturēt diskusijas, uzlabot tās, bet ja mūs neņem vērā, nu tad. Következő hozzászóló Balcitis. Tālāk nākamais runātājs Balčitis kungs. Reglamenta jautājums. Priekšsēdētāja kungs, es gribēju pievienoties tam, ka jūs tiešām izlikāties neredzam zilās kartiņas šovakar, un tā kā ik ka viens cenšas norādīt, ka nav pietiekami daudz cilvēku šeit, es teiktu, ka te ir pietiekami daudz respektablu kolēģu, kas cenšas piedalīties šajās debatēs. Es gribētu reaģēt uz Strasarkungu teikto. Uh, Šis patiešām nav pārāks labai demokrātiskai runai um, no tādas valsts pārstāvja, kur mēs uzskatām tiešām par demokrātisku valsti. Paldies! Paldies! Balčītis kungs, viena minūte. Priekšsēdētāji. Patiešām Šis jautājums ir visai komplicēts, jo balstoties uz mūsu rīcībā esošo informāciju, šķiet, ka problēma pastāv, un es varu piekrist tikai iepriekš runājušam kolēģim, ka tas nav jautājums tikai par Bulgāriju. Mēs šeit runājam par Eiropas vērtībām, un mums visiem ir jārespektē. Uh, vienam otru un arī ir jārespektē mūsu tiesības piedalīties debatēs. Gal galā Eiropas Savienībā ir visur jāievēro cilvēktiesības, vai tā būtu Bulgārija vai Lietuva. Eh, visām valstīm ir jāievēro cilvēktiesību harta, un tur ir skaidri un gaiši pateikts, kas valdībām ir atļauts un kas nē. Bet galvenā doma ir, ka tām ir jārespektē cilvēktiesības tādēļ. Es domāju, ka komisāram vajadzētu ļoti rūpīgi sekot situācijas attīstībai, jo mēs šeit jūtam arī zināmu konfrontāciju. Šķiet, ka tā varbūt pat ir mākslīgi pārspīlēta. Paldies! Jusmenovas kundze, vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāja komisāra kungs, dārgie kolēģi! Man šķiet ir tikai dabiski organizēt debatas kad uh, runājam par Eiropas pamatvērtību neievērošanu, kā piemēram cilvēktiesību neievērošanu, un ir svarīgi par to runāt, ja tas netiek ievērots, lai cik paradoxāli tas neizklausītos. Tomēr šeit izskanējušās runas visas pauda vienādas bažas, jo gan uh, liberāļi, gan sociālisti pieprasīja šīs debatas, jo mēs visi esam nobežījušies par tiesiskumu Bulgārijā. Mēs gribām viest pārliecību mūsu vēlētāju vidū, ka mēs esam gatavi reaģēt uz šādām situācijām un ka mēs esam gatavi aizstāvēt viņu vērtības. Un mēs dzirdējām bažas arī no mūsu kolēģi pusnacēm, ka šīs bažas novadīs pie risinājumiem. Paldies, Rinaldī kungs, zilās kartīs procedūru lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es esmu liberāla demokrāts gan Eiropā, gan Itālijā. Un dažreiz Itālijā mēs ar partijas biedriem it kā imitējam komunistus tikai tādēļ, ka esam patreizējās valdības opozīcijas partija. Un eh, šķiet, ka ar manas partijas pārstāvjiem notiek līdzīgi kā ar sociālistiem demokrātiem Bulgārijā, jo viņi ir opozīcijā. Man tas nepatīk, jo dažreiz, protams, var par to paironizēt, bet es domāju, ka šāda rīcība uh, var kļūt bīstama. Uh, um, Mūsu ārlietu ministrs runāja vakar par situāciju, kas varam Tunisijā, un viņš teica, ka Sīrija, piemēram, ir demokrātiska valsts, kas pilnībā atbilst modernizācijas prasībām. Un ja to saka mūsu valsts pārstāvju, tad es domāju, mums Eiropas parlamentā ir par to jārunā, bet arī komisijai rūpīgi jāsako situācijai. Paldies! Un tagad es došu vārdu komisāram Piebalkungam, lūdzu. Mikrofons runātājiem nav ieslēgts. Priekšsēdētāji godātie deputāti, šīs debats tiešām bija ļoti kaismīgas, bet es gribētu uzsvērt trīs aspektus, kas man šķiet ir fundamentāli svarīgi. Uh, Vispirms iestāšanās process Eiropas Savienībai arī mana valsts to piedzīvoja, un tas nav viegli, bet tad, kad valsts tiek uzņemta Eiropas Savienībā, tad mēs ticām, ka šai valstī ir spējis garantēt fundamentālo tiesību ievērošanu un Eiropas Savienības likumu piemērošanu. Kas attiecās uz šo konkrēto jomu, mums ir noteikta likumdošana. Tā ir direktīva par personas datu apstrādi, privātuma aizsardzību elektroniskās saziņas jomā. Tātad komisija ļoti ilgi un ļoti rūpīgi ir sekojas tam, kā šī likumdošana ir tikusi īstenot dalībvalstīs, un Es jums ziņoju par esošo situāciju un, kā es teicu, jums ir jātic komisijai, ka ja mēs pamanīsim, ka Eiropas Savienības likumi tiek pārkāpti, mēs rīkosimies. Ja nē, tad mēs nerīkosimies. Komisija uzrauga situāciju, mēs tā sekojam, un, ja būs nepieciešams, mēs rīkosimies. Bet es domāju, ka mēs nedrīkstam pārsniegt kopienas likumdošanā noteiktās pilnvaras, un mēs noteikti to ievērosim. Paldies! Paldies, komisāra kungs! Ticiet man, ja es kaut ko gribu sac, varētu sacīt, eh, kā valsts no bijušās komunikācijas.